Es gribētu veltīt tādus emocionālus vārdus Nikolai Fontēnai, kura pirms dažām dienām ir aizgājis mūžībā pēc garas politiskās dzīves, ko tā ir ziedojusi sabiedrības dzīvei un saviem ideāliem. Mēs atceramies viņu ar lielu pateicību. Pirmo reizi Viņa tika izvē, ievēlēta uh, 84. gadā, viņa bija ļoti izcila mūsu parlamenta locekla 23 uh, gadu laikā un uh, divus uh, gadus uh, ar nelielu pārtraukumu, kad viņa strādāja par ministru Francijā. Šo garu gaitā uh, Viņa tik tiešām ļoti labi pārzināja Eiropas uh, Savienības institūciju un parlamenta uh, darbību un kā vicepriekšsēdētāja Viņa strādāja ar lielu apņēmību, lai uh, konsolidētu koplēmumu procedūru un lai stiprinātu Eiropas parlamenta lomu. Un mēs esam daudz pateicības viņai parādi, parādā. Uh, 20 uh, gadus uh, pēc tām Simona Veila uh, kļuva par um, parlamenta priekšsēdētāju. Uh, vienotība dažādībā šī Eh, bija eh, viņas devīze, un tā kļuva par mūsējo, un eh, tā tad arī pastāvēja viņas prezidentūras laikā. Tā ir bijusi svarīga lapas puse mūsu vēsturei. Šis logo pauž visas šīs mūsu domas un mūsu politiskās darbības ietvaros, protams. Uh, Mēs eh, esam atšķirīgi un dažādi, bet šī dažādība mūs eh, bagātina. Mums ir daudz un dažādas Eiropas eh, kultūras, 3000 gadus vecas, un dažkārt, jā, mums ir arī pretējas intereses, bet mums ir kopīgas pamatvērtības, un tikai vienoti mēs varēsim tās aizsargāt un arī plaukt globālā mērogā ar tādu nostāju arī tika parakstīta a, pamatiesību harta, nu jau 18 gadus atpakaļ. Viņa bija pārliecināta, ka tādā veidā mēs a, paudīsim savas a, vērtības. Un tādā ziņā arī viņa tādu īpašu uzmanību piešķīra Āfrikai. Tas ir vienīgais reģions. Mēs esam vienīgais reģions, kur vairs netiek izpildīts nāves sots. Kad politiskie oponenti tiek vajāti, viņiem tiek atņemta brīvība. Mēs, Eiropieši, iestājāmies par pamat tiesībām, un tāda bija Nikolas Fontēnas pārliecība. Kad viņa tika ievēlēta par parlamenta priekšsēdētāju 1999. gadā, Nikola Fontēna arī iestājās par to, ka ir jābūt pēc iespējas tuviem mums Eiropas Savienības pilsoņiem. Un viņa regulāri arī tikās ar pilsoņiem, ar vēlētājiem un uh, pils, uh, kad viņa bija parlamenta priekšsēdētāja, viņa piedalījās vairāk nekā simts konferencēs un sanāksmēs. Un šī, uh, tas, ka viņa bija ļoti tuva pilsoņiem, arī bija saistīta ar to, ka Nikola Fontēna vienmēr ieklausījās cilvēkos. Un uh, uh, arī viņa iestājās par vienotās valūtas ieviešanu, pat jā, daudziem eiropiešiem bija šaubas par to. Un tāpat arī viņa atbalstīja um, Eiropas uh, sadarbības pilsētu tīkla izveidi, lai uh, arī um, veicināt to, ka Eiropas pilsoņi viens otru labāk iepazīst. Arī šodien eh, šādas iniciatīvas ir ļoti svarīgas. Nikola Kontena bija drosmīga un tālredzīga priekšsēdētāja, kad talibāni uh, postīja Afganistānu. Viņa uh, eh, viņa arī mūsu uh, Uh, parlamentā uzņēma uh, gan, parlamē, uh, gan palestīniešu priekšsēdētāju, gan Kneseta priekšsēdētāju. Nica samitā 2000 gadā viņa pārliecināja Toniju Blēru par to, ka ir jāparaksta Eiropas pamatiesību harta. Un 1999. gadā savā ievadrunā viņa teica, ka ir steidzami nepieciešams Eiropas Savienībai piešķirt jaunu jēgu. Un tagad mums ir jāturpina mūsu kolēģis darbs. Viņa prata runāt ar cilvēkiem. Uh, un mums ir jādzīvina entuziasms un jāstiprina piedarības sajūta mūsu kopīgajam lielajam projektam. Eiropas parlamenta vārdā priekšsēdētājs kundze, es jums pateicos, dārgā Nikola, par to, kas jūs esat bijusi, par jūsu pacietību un drosmi strādājot pilsoņu labā visu jūsu dzīvi. Un kā jūs bieži to teicāt, kad sanāksmes ievilkās, viss ir pateikts. Paldies! je donne maintenant Parola, Tagad vārds Vēber kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Eiropas Tautas partijas uh, grupa ir ļoti noskumusi par uh, Nikolas Fontēnas uh, zaudējumu. Mēs izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei un draugiem. Mēs esam zaudējuši vienu no mūsu dižākajiem biedriem. Un Viņa ir strādājušai parlamentā gandrīz 23 gadus, un savas karjeras laikā Nikola Fontēna ļoti aktīvi darbojās izglītības politikas jomā. Viņa zināja, ka mūsu uh, sabiedrībai nepieciešamas vērtības, un viņa arī zināja, ka uh, vērtību atslēga ir izglītība. Tā ir kristīgās demokrātijas pamatīdeja. Uh, un Nikola Fontēna bija dīža kristīgā demokrāta. Viņa bija pārliecināta Eiropiete. Viņa bija uh, pirmā sieviete no Eiropas tautas partijas grupas, kura kļuva par Eiropas parlamentu priekšsēdētāju. Viņa bija ļoti uh, spēcīga sieviete. Un pavisam nesen uh, viņa mūs aicināja no jauna uh, iedarbināt Eiropas projektu, padarīt šo projektu tādu, par ko uh, pilsoņi var sapņot. Un es aicinu godināt uh, mūsu uh, kolēģes pārliecinātās Eiropietas dižās kristīgā, kristīgo demokrātu pārstāvs piemiņu. È ovvio che il Presidente Eh, kā jau Weber kungs eh, teica, eh, arī pārējās grupas vadzīs Nikols Fontēnas svarīgo personību, un tagad es gribētu aicināt visus ievērot arī klusumu minūtu godinot Nikols Fontēnas piemiņu. Grazie, ringrazio anche il presidente Petering. Eh, paldies, pateicos arī Petering kungam, kurš eh, šodien eh, vēlējās būt klāt, lai arī godinātu Nikolu Fontēnu cienījumie kolēģi, dāmas un kunga.